tās un vispārējās vēlēšanas un 4. pānta 1. un 4. punktām paziņoja, ka atveras vakāns no 2010. gada 16. jūlija. Tālāk informēju jūs par to, ka juridisko lietu komitejas sanāksmē 5. jūlijā tika apstiprināts uh, Bela Koveča kunga mm, personīgā uh, mm, stāšanās amatā. Ildīko Galšpels un Keits Teilors sākot no 2010. gada 2. jūnija un Lukas Hartgons un Jānis Mulders sākot no 2010. gada 22. jūlijas apst ierosina apstiprināt šos mandātus, vai ir kādi komentāri, ja nē, tad šie mandāti tiek apstiprināti. Šīs sēdes parlaments tiks iesniegts parlamentam apstiprināšanai.